Dear President, Guten Morgen, meine Damen und Herren. Labrīt, dāmas un kungi. Labrīt arī ombudam un komisārus kundzei, vicepriekšstādātāji Redingas kundzei. Ar to mēs esam arī sanāksmi sākuši un pirmais darba kārtības punkts. Mums ir Salavrakas kunga ziņojums par Eiropas um-, ombuda darbību 2012. gadā. Un es labprāt vēlos arī sveikt ombudu Diamantūrus kungu. Ļoti priecājos, ka jūs esat ieradies šodien pie mums. Un vispirms došu vārdu ziņotājam. Setlis kungam, jums ir jautājums par reglamentu. Jā, priekšsēdētāji, patiesi. Es vēlos arī jūs sveikt šeit mūsu vidū un vēlēt jums visu to labāko. Jā, izskatās, ka vieglatlētikas asociācija šodien svin lielus svētkus, tātad mēs runājam par konkrētu rekordu, kur Romēnijā kungs 70. gadā uzstādīja, pēc tam Maikls Džonsons šo rekordu pārspēja, un šis kungs, kurš uzstādīja šo rekordu, bija arī savulaik Eiropas parlamenta deputāts. Daudz strādāja, lai izveidotu antidopinga aģentūru, bija liels brīvdomātājs un vienmēr aizstāvēja dažādas idejas. Tolaik viņš bija viss Itālijas leplums, jo Itālijas, cevišķi dienvidos, nebija daudz sporta apvienību, bet toreiz viņš iemiesoja dienvidu Itālijas jauniešu sapņus. Šodien Itālijā notiek daudz pasākumu saistībā ar šo uzstādīto savulaik rekordu, un es vēlos arī šodien pieminēt šo kungu, jo viņš bija arī ļoti labs Eiropas parlamenta deputāts, tātad Meņēra kungs. Paldies! Jā, paldies, Silvestris kungs, par šo informāciju, un tagad mēs varam pāriet pie pirmā darba kārtības punkta, tātad ziņojums par Eiropas ombudu darbību 2012. gadā. Un uz četrām minūtēm dodu vārdu Salavrakas kungam. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es ļoti priecājos, ka jūs esat šodien redzams mūsu vidū, un es ceru, ka jums vairs nebūs nekādu negadījumu un tam līdzīgi. Jā, vēlos vispirms sveikt šeit ombudu Diamandurus kungu. Viņš pēdējo desmit gadu laikā ir bijis ļoti aktīvs šajā institūcijā, šajā amatā. Tas ir amats, kas ir ārkārtīgi svarīgs kā sūdzību instance Eiropas Savienībā. Es vēlos pateikties arī visiem ēnu referentiem, visiem, kas iesniedza grozījumus un tādā veidā papildināja manu ziņojumu par Eiropas ombudu darbību 2012. gadā. Es kā ziņotājs vēlos norādīt uz sasniegumiem. Piemēram, salīdzinot ar pagājušo gadu, šis darbs ir kļuvis vēl apjomīgāks. Runājot par sasniegumiem, 2012. gads bija ārkārtīgi aktīvs, runājot par izmeklēšanām, uh, Iesāktās un pabeigtās izmeklēšanas tieši salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem bija ļoti daudz, tātad palielinājums par 80%. Salīdzinot ar 2011. gadu, runājot tieši par iesāktajām izmeklēšanām. Savukārt noslēgto izmeklēšanu skaits ir pieaudzis par 23% salīdzinājumā ar 2011. gadu. Un tātad 2012. gadā ombuds ir palīdzējis vairāk kā 2000 pilsoņiem, ir izskatījis viņu sūdzības, izskatījis viņu iesniegums un atbildējis viņiem. Tāpat arī ombudam bija jāatzīst, ka bija sūdzības, kas nebija viņa kompetencē, tās bija 700 40, un tas ir mazākais skaitlis desmit gadu ombuda darbības laikā. 2012. gadā iesāktās izmeklēšanas bija galvenokārt saistītas ar sliktu pārvaldību vai pārvaldes izdarītajām kļūdām un pārkāpumiem. Ombuda kompetence attiecībā uz pilsoņu tiesībām ar dažādu invaliditāti ir pirmajā vietā starp visām šīm sūdzībām, un tāpat ir nākamā vietā daudz sūdzības par nolīgumiem vai līgumiem, kas arī saistīti tieši ar cilvēkiem ar invaliditāti. Un ombuds ir uzstādījis sev par mērķi panākt to, ka invalīdu tiesības tiek ievērotas un arī līguma punkti, kas attiec tieši uz cilvēkiem ar invaliditāti. Un es vēlos pateikties ombudam par padarīto darbu un vēlēt daudz veiksmes arī turpmākajā darbā. Vēlos pateikties Diamanduru kungam par lieliski paveikto darbu ombuda amatā pēdējo desmit gadu laikā. Vēlos pateikties viņam par sasniegtajiem datiem. Un kā grieķis, es esmu ārkārtīgi lepns par šiem sasniegumiem, un tādēļ es ceru, ka viņam saglabāsies laba veselība. Vēlu viņam veiksmi gan personīgā, gan profesionālā dzīvē. Paldies! Herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies par šo ziņojumu un tagad došu vārdu Diemandūras kungam. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms es izteikšu savus komentārus Es vēlos jūs sirsnīgi sveikt atpakaļ. Man ir prieks, ka jūs pie labas veselības un vēl jums visu to labāko. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, Šis pavisam noteikti ir zināmā mērā emocionāls brīdis man. Es gribētu pateikties jums par iespēju uzrunāt jūs saistībā ar manu gadu ziņojumu par manu darbību 2012. gadā. Es gribētu sākt ar tādām būtiskām lietām. Gribētu pateikties Salavrakas kungam par to, ka viņš ir izstrādājis šo ziņojumu par ombudu aktivitātēm. Esmu arī ļoti pateicīgs lūguma rakstu komitejai, kas ir devusi man uh, lielu, sniegus man lielu atbalstu un arī iedvesmojusi. Paldies Lavrakas kungam arī par viņu komentāriem personīgā līmenī, kurus viņš ir izteicis ļoti dziļi. 2012. gadā vairāk nekā 20 tūkstošiem cilvēku tiešā veidā palīdzēja ombuds. Apmēram 19 tūkstoši saņēma padomu ar manas interneta vietnes palīdzību, un tas tikai norāda, cik svarīgi ir cilvēkiem norādīt, eh, kurā iestādē vērsties, vērsties jau pašā sākumā, un tādā veidā ir iespējams izvairīties no dažādām kļūdām, ko cilvēki pieļauj, mēģinot identificēt iestādi, kur vērsties. 2012. gadā kopumā saņēma 2442 sūdzības no iedzīvotājiem, uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām, asociācijām un citiem. 400 465 sūdzības, kas eh, tika saņemtas, liecina, ka salīdzinoši ar iepriekšējo gadu sūdzības skaits ir pieaudzis par 18%. 18, par 18% pieauga arī sūdzības skaits 2000, salīdzinām ar 2011. gadu. Un aizvien vairāk cilvēki vēršas pie Eiropas ombudu pareizo iemeslu dēļ, un tas ir vēl viens pierādījums tām, ka aizvien mazāk ir top sūdzību, kas ir ārpus mūsu mandāta. 2012. gadā šāda sūdzība skaits bija 1720, un tas ir zemākais rādītājs 20 gadu laikā. Arī tā ir veiksme attiecībā uz ombudu darbību. Un arī šeit palīdz interaktīvā vietne, 2012. gadā tika pabeigts 390 izmeklēšanas, 89, 89 9 gadījumos tika panākts mierizlīgums vai pieņemts rekomendācijas. Lielākā daļa lieta tika slēgtas ar secinājumu, ka ir vai nu pieļaut kļūdu pārvaldē, vai arī tālāk izmeklēšana nav nepieciešama. 56 gadījumos bija atrasts kļūdas pārvaldē un institūcijas uh, pieņēma savas ehm, mūsu rekomendācijas 9 gadījumos, bet 47 lietas tika slēgtas ar kritiskām piezīmēm. 30 lietās es ehm, izteicu tālākus komentārus par nepieciešamiem uzlabojumiem. 2012. gadā mēs pirmo reizi spējām sniegt konkrētu atbildu uz jautājumu par to, cik labi institūcija sadarbojas ar Eiropas ombutu, mēģinot uzlabot savu uh, darbību. Divās publikācijās, kas tika izdots pagājušajā gadā, tika veikts pētījums par uh, kritiskām piezīmēm un sūd, jaunām sūdzībām, un mēs secinājām, ka 82% gadījumu Eiropas Savienības institūcijas ņem vērā ombuda priekšlikumus. Komisā, es gribētu arī norādīt, ka attiecībā uz komisiju un tās darbību. Tā pakļāvās mūsu rekomendācijām 82% gadījumu. Ombuda misija ir ļoti būtiski 2012. gadā pēc publiskām konsultācijām mēs noformulējām dažādas publiskā dienas principus un tika izdots paziņojums arī par to, kā, ko ierēģi sagaida no Eiropas Savienības civildienesta. Uh, integritāti, objektivitāti, cieņu pret citiem un caurskatāmību. Šie, šajos principos tiek ņemta vērā parāga praksa dalība valstī un cits starpā tam ir jāpalīdz civildienas ierēģiem pareizi pievērot dažādas kodeksus un um, regulējumus attiecībā uz viņu darbībām. Priekšstādātā gudētie deputāti, tā kā es šī mēneša beigās savu darbību beigšu, es vēlos izmantot šo iespēju sniegt jums īsu pārskatu par to, kas, manuprāt, ir galvenie institūcijas sasniegumi. Tās institūcijas, kas man pagātnē e, iepriekšējos desmit gadus trīsreiz ir ievēlējuši ombudu amatā. Pēdējos desmit ar pusgadu laikā Eiropas ombuds ir izcinājis vairāk nekā 30 tūkstošu sūdzību gadījumus un, at, un uzsācis apmēram 3500 um, izmeklēšanas par uh, kļūdām pārvaldē Eiropas Savienībā. Šajā laikā Eiropas Savienības administrācija ir kļuvusi caurskatāmāk, draudzīgāk iedzīvotājiem un vairāk ņem vērā iedzīvotāju intereses un pārliecināts, ka ombuda objektīvais darbs ir palīdzējis uh, sasniegt eh, administratīvās eh, kultūras uzlabojumus. Mēs esam daudzās jomās panākuši ļoti labs rezultāts, it īpaši attiecībā uz caurskatāmību ētiskiem jautājumiem, piemēram, interešu konfliktu risināšanu un pilsoņu tiesībām. Kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās 2009. gadā un pamatiesību hartas eh, stāšanās spēkā ombuds ir aizvien vairāk iesaistījies pilsoņu tiesību risināšanā piemēram, saistībā ar pilsoņu iniciatīvu, institūciju nepieciešamību īstenot regulāru un atklāt dialogu ar sabiedrību un uh, palielinot iedzīvotāju iesaistē, skaitā rīkojot publiskās konsultācijas. Ombuds ir arī dažādos veidos iesaistījies Eiropas Savienības lēmumu, uh, lī, uh, līmeņa lēmumu pieņemšanas procesos. Ļoti svarīga mana darba daļa ir saistīta ar Eiropas Savienības paplašināšanos, ombudu statūtu reformēšanu, ombudu institūcijas ierīkošanu Turcijā, sadarbību ar Eiropas Investīcijas banku, cilvēku pamatiesību aizsardzību nostiprināšanu, ombudu tīklu stiprināšanu un uh, informācijas sniegšanu parlamentam par dažādām jomām. Uh, administratīvās kultūras eh, veicināšana ir bijusi ļoti nozīmīgs ombudu darbs. Ombudam līdz ar to ir jābūt proaktīvam, izdomas bagātam un jādomā par to, kā panākt izmaiņas institūciju domāšanā. Tāpat laikā ombudu institūcijai ir nepieciešams arī uh, intelektuālā un administratīvā kapacitāte un uh, jāievēro visaugstākie ētikas standarti. Šādas īpašības ir nepieciešamas, lai radītos pamatus, uz kur būvēt morālo un politisko kapitālu, kas ir nepieciešams, lai ombuds varētu izpildīt savus uzdevumus un lai viņa darbība atbilstu tām cerībām un gaidām, un lai ja, tas būtu tāds kā pretsvars uh, izpildu varai. Morālā autoritāte ļauj padziļināt tiesiskumu un uzlabot demokrātijas kvalitāti Eiropas Savienībā. Ir ļoti svarīgi novērtēt, ka nebūtu panākts liels progress bez uh, Eiropas Savienības institūciju vadošo darbinieku atbalstu. Daudz no viņiem regulāri un proaktīvi iesaistās dialogā un uh, ombuds ir institūcijām tāds kā ārējais kontrols mehānisms. Es uzskatu, ka ombudu nedrīkst uzskatīt par eh, tādu grēkāzi, bet eh, mūsu mērķis ir eh, proaktīvi veicināt pakalpojumu kultūru. Attiecībā uz komisiju es gribētu norādīt, ka komisāri ir guvuši liels panākums savās attiecībās ar, uh, un sadarbībā. Tāpēc es gribētu uzteikt sadarbību ar Eiropas uh, centrālo uh, Eiropas investīciju banku. Institūcijas ir pilnībā ar mani sadarbojušās, veicinot pakāpojumu kultūru savās attiecībās ar iedzīvotājiem. Es priecājos, ka šeit ir arī Redings kundze. Vēlos arī uzsvērt, cik veiksmīgi viņa ir darbojusies savā pašreizējā amatā un gribētu viņai pateikties par to. Es gribētu vēl novērtēt arī parlamentu centrālo lomu, tīpaši lūgumrakstu komitejas lomu, sniedzot atbalstu ombudu institūcijai. Parlaments ir nodrošinājis, ka ombudam ir budžetu un cilvēku resursi, kas ir nepieciešami, lai varētu efektīvi darboties, un parlaments ir sniedzis ombudam uh, ļoti lielu atbalstu aizstāvot pilsoņu tiesības. Tā ir bijusi ļoti sad laba sadarbība, pateicoties kurai ir panākt ļoti labi rezultāti iedzīvotājiem. Gribētu atgādināt, kādas ir bijušas problēmas un kāda ir izaicinājuma nākotnē. Parlaments ir par mani pēctec ievēlējis Emīliju Reiliju, viņa ir īriete. Uh, Railijas kundze ir labi sagatavojusies problēmu risināšanai. Desmit gadus viņa ir strādājusi par ombudu īrijā, un viņa ir uh, strādājusi gan pie nacionālas dabas, gan starptautiskiem jautājumiem. Viņa starptautiskā nozīmē ir spēlējis ļoti nozīmīgu lomu kā Britu un Īrijas ombuda asociācijas uh, vadītāji. Uh, un eh, viņa ir bijusi ārkārtīgi profesionāla savā darbībā. Viņa būs pirmā sieviete ombuds Eiropas Savienībā, un līdz ar to viņas darbība būs eh, emocionāli viedāka un uh, Es domāju, ka viņa ir ļoti labi sagatavojusies, lai stātos priekšā tiem izaicinājumiem, ar kuriem būs jāsaskars mūsu organizācijai. Viens no šādiem izaicinājumiem ir ekonomiskā situācija ar, kuriem, ar kur mums vis, visām institūcijām būs jāsaskars vēl kādu laiku. Vēl viens izaicinājums būs pielāgošanās tehnoloģiskām izmaiņām, tāpat arī vides un tehnoloģiskās problēmas, novecoju, novecojoši iedzīvotāju sastāvs un daudz citas problēmas. Veidosies arī jaunveida attiecības starp Eiropas Savienību un tās pilsoņiem. Iedzīvotāji daudz sagaida no Eiropas Savienības, un te ir divi galvenie parametri - problēmas, kas ir iedzīvotājiem, un instrumenti, kas ir viņu rīcībā, lai viņi varētu šīs problēmas risināt. Izaicinājums ir uh, atsaukties uz iedzīvotāju vajadzībām un tajā pašā laikā apzināties, ir, kāda ir institūcija ierobežojumi. Es vēl visu to labāko manai pēctecēju un es pateicos jums. Uh, par jūsu uzmanību, par jūsu uzmanību un par labo sadarbību iepriekšējo desmitgadu laikā, kad jūs trīsreiz man ievēlējāt ombudu amatā. Paldies! Herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies Diemandur kungam! Un tagad dodu vārdu komisijas vārdā. Komisārai Vivianai Redingai, lūdzu. Danke vielmals, Herr Präsident, und es ist gut, Lielas paldies priekšādāt un ārkārtīgi jauki jūs atkal šeit redzēt. Dāmas un kungi, gribēju teikt īpašu paldies Salavrakas kungam, kas sagatavoja ziņojumu, un arī lūgumrakstu komitejai par to, ka šis ziņojums tiešām ir izcels un runā par Eiropas ombudu darbību 2012. gadā. Šis ziņojums ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tas mums labi parāda, kā darbojas kontrole pār kontrolas mehānismiem. Un līdz ar to šis darbs var pilnībā vērties, fokusēties uz pilsoņiem. Un šī struktūra ir izveidota ļoti atbild, atbilstīgi, un tas noticis tāpēc, ka jūs, Diemandoras kungs, visu šos gadus esat vadījis ombuda dienestu, esat veidojis šo struktūru. Tam, protams, bija vajadzīga pacietība, profesionālisms un viedums. Jāsaka, jums bija visi šie trīs uh, vajadzīgie instrumenti. Un, nu, parlaments šķiet arī bija ļoti vieta savā lēmumā, kad trīs reizes pēc kārtas iecēla jūs šajā amatā. Salavrakos kungs ziņojums atskatās arī pagātnē un uzsver to, kas sasniegts pēdējo pāris gadu laikā. Tostarp tiek runāts par ļoti būtiskiem centieniem padziļināt dialogu ar pilsoņiem, un es ar prieku varu konstatēt, ka pilsoņi arvien vairāk ir informēti par to, kāda ir ombudu pienākuma joma, un ka tā ir institūcija, kas patiešām ir dzīv, dzīvības pilna, kas var pilsoņiem palīdzēt. Jums jāsaka, tiešām tas ir izdevies, esat eh, daudz ko panācis šai ziņā. Turklāt jūs esat padziļinot šo dialogu, veidojat saiknes tikai ar pilsoņiem, bet arī ar institūcijām un ar pilsonisko sabiedrību kopumā. Jums ir izdevies spēcināt pilsoņu tiesības, līdzdarboties demokrātijas veidošanā. Un jums ir izdevies lēmumu pieņemšanu Eiropas mērogā padarīt daudz pārskatāmāku, caurredzamāku, un tas, protams, ir bijis ārkārtīgi vajadzīgi redzam 2013. gadā, kas taču ir Eiropas pilsoņu gads, cik lielā mērā pilsoņi tomēr joprojām bieži vien nezina par to, kā darbojas Eiropas Savienības institūcijas, ko tās dara ko tās dara viņu labā. Un jāsaka, mani patiešām pārsteidza pēdējie Eirobarometra rādītāji aptaujas rezultātā, kur tika apgalvots, ka viena trešā daļa pilsoņu domāja, ka viņu balss eh, kaut ko eh, nozīmē. Tātad tikai viena trešā daļa. Tas nozīmē, ka darbs ar pilsoņiem vēl jāīsteno. Mēs saprot, mums ir jāpanāk to, ka pilsoņi saprot, ka šīs institūcijas darbojas pilsoņu labā. Un jūs, Diemandorus kungs, jās, jāsaka, esat gājis ceļā uz šo mērķi un spērs būtiskus soļus. Esat uzlabojis administratīvo kultūru, pakalpojumu kultūru. Uh, šajās Eiropas institūcijās, un jāsaka par to jums milzu paldies. Tāpat paldies arī par jūsu iespaidīgo darbību pēdē, visus pēdējos desmit gadus. Tā gribu pateikties jums arī par to, ka, lūk, šajā runā jūs minējāt arī nākotnes izaicinājumus. Un domāju, ka mums kopīgiem spēkiem šī izaicinājuma būs arī jārisina. Varu parlamentam teikt, ka mums komisija ar Diemanduras kungu vienmēr ir bijusi ļoti atvērta, godīga sadarbība, auglīga sadarbība. Esam uh, viens otru respektējuši pilnībā, un tāpēc vēlreiz liels paldies jums, ombudkungs, jo tieši jūs bijāt tas, kas veidoja šīs sadarbības pašu būtību. Gribu novēlēt jums tiešām ļoti priecīgas eh, un laimīgas pensijas dienas, jāsaka arī aktīvas, aktīvu pensijas laiku, un cerams, ka varbūt eh, varēsim vēl pie jums vērsties un uzdot jums jautājumus tajos brīžos, kad tāda mums varētu rasties, jo jums taču tiešām ir uzkrājusies pieredze, esat, eh, nu, bezgala gudrs tapis šo pēdējo desmit gadu laikā. Dāmas un kungi, bet tagad pievērsīšos faktiem. Ziņojumā atzīts, cik ārkārtīgi svarīgs centiens izdarījušas Eiropas iestādes kopumā, tostarp arī komisija, lai kļūtu par daudz pārskatāmākām iestādēm. Pārskatāmība un sūdzības, kas ar to saistītas, um, jāsaka, ir svarīgas. Un šīs sūdzības samazinājušās par, seši, par 36% 2008. gadā, um, no 36% līdz 21% 12. gadā. Tātad no 2008. gada progress ir bijis būtisks, jāsaka, tas eh, nu, tiešām silda sirdi. Tāpat arī lielākā daļa izmeklēšana, kas uzsākt, protams, attiec uz komisiju. Tas ir tikai normāli, tāpēc, ka komisija ir izpildu vara, izpildu instruments Eiropas Savienībā. Un līdz ar to, protams, ir tā, kas pieņem lēmums, kas tiešā veidā un tālējoši ietekmē pilsoņus. Tāpat laikā gribētu atzīmēt, ka to izmeklēšanu skaits kas attiecas uz komisiju, 2012. gadā ir samazinājies par 5%. Tas savukārt nozīmē, ka komisija patiešām arī cenšas uh, uzlabot savu darbību, Un šis sūdzību skaits pamazām samazinās. Nu, varbūt tas tāpēc, ka komisija patiešām liek aiz zaus visus uh, aicinājumus un uh, informāciju un rekomendācijas, ko izsaka Eiropas parlaments par administratīvās procedūras noteikumu ievērošanu pilnā mērā, pamatojoties uz 298. pantu. Asvenu, runātājs jau labo, 289. pantu par Eiropas Savienības darbību kur tiek runāts par administratīvo darbību, par trūkumu institūciju, trūkumiem institūciju darbībā. Uh, tiks īstenots arī novērtējums, kur visi šie jautājumi tiks ņemti vērā, un šis novērtējums nāks no dalību valstīm. Šādu pasākumu mērķis ir apkopot visu nepieciešo informāciju par administratīvām pilsoņu tiesībām un e, vēlme šo informāciju, nu tā teikt, apkopot vienā konkrētā avotā, tā lai iedzīvotāji zina, kurp vērsties, ko viņiem darīt, zināt, ka viņi saņems atbildi. Tieši pie tā jūs esat strādājis ombudkungs. Tas svarīgi arī mūsu iestādai. Komisija turklāt ņem vērā arī visus komentārus, ko izteicis Eiropas ombuds par vīnas lidostas izvēršanu, tāpat arī komentārus, kas ietverti pašiniciatīvas ziņojumā, ko sagatavoja parlaments šai saistībā. Lai šo lietu noskaidrotu tālāk, komisija ir iesniegusi priekšlikumu par direktīvas grozījumiem 2011. gada 92. direktīvā kur tiek vēr, vērtēti valsts privātie projekti un to ietekmi uz vidu. Jāsaka, šāda veida priekšlikumu ir atbalstījusi jau lūguma rakstu komiteja, tāpat arī vidas komiteja parlamentā, un, nu, gaidu, ka līdzlēmēji savā starpā eh, abi likumdevēji varēs vienoties, lai šie grozījumi direktīvā varētu tikt izvērīti, un mēs varētu turpmāk izvairīties no šāda veida eh, komentāru saņemšanas, lūk, no jūsu pēctecas, Diemandorus kungs. Priecājos arī par to, ka Salavrakos kungs ziņojumā uzsvērts, ka gandrīz 18 gados ombuds ir nācis klajā tikai ar 18 īpašiem ziņojumiem. Nu, jāsaka, tas ir arī pierādījums. Mm, tam, ka nereti risinājums tiek atrasts pirms jāsagatavo šāds īpašs ziņojums, jo, protams, problēma ir bijis vairāk nekā tikai 18 skaitā. Tas nozīmē, ka lūk, 18 gadījumos ir bijis vajadzīgs īpašais ziņojums, bet tas nozīmē, ka ļoti daudz problēmas ir tikušas atrasinātas sadarbības gaisotnē pirms tām bijis jāpievērš šādā īpašā veidā. Un tas, manuprāt, slavējami. Bet arī šajos jautājumos jāsaka jāievieš skaidrība, un tas pats attiec arī uz nākotni. Tāpēc komisija var jums apliecināt, ka tā tieši šādā pašā garā turpinās konstruktīvi sadarboties ar jums. Uh, Eh, un ar jūsu pēctec Emīliju Railiju. Un gribu viņu apsveikt ar, stā, ar viņas ievēlēšanu šajā amatā un patiešām ar nepacietību gaidu ar iespēju ar viņu tikties jau pavisam drīz. Un visbeidzot, gribu teikt paldies lūgumrakstu komitejai par tās darbu. Jūsu darbs pilnīgi noteikti ir nenovērtējams šajā pilsoņu gadā es īstenojot dialogu ar pilsoņiem, esmu redzējis, ka daudzi pilsoņi ir informēti par lūgumrakstu komiteju. Un, manuprāt, tas ir ļoti labi. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai pilsoņi zina, ka ir šāda komiteja, ka tā darbojas viņu labā. Jo parlaments taču ir tautas pārstāvis, iedzīvotāju pārstāvis. Un tāpēc tikko kaut kas noiet greizi, būtu tikai loģiski, ja pilsonis vērstos pie tiem, kas viņu pārstāv augstākās instancēs. Un tāpēc priecājos, ka sadarbības starp lūgumbrakstu komiteju un jums, ombudu kungs, arī ir bijusi tik veiksmīga, bez mazākās aizķeršanās, un tā tam arī būtu jābūt. Un tas, protams, tāpēc, ka lūgumrakstu komentējā darbojas viedi cilvēki, un arī jūs, kā ombuds, esat bijis vietas bez gala. Un gribu jums vēlreiz teikt paldies par jūsu desmit gadu darbu šajā amatā. Paldies! Herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies komisāras kundzei! Un tagad frakciju vārdā izteiksies deputāte, un es ceru, ka visi ievēros sev atvēlēto runāšanas laiku. Un kā pirmā uz divām minūtēm vērts tautas partijas vērtā Kolaska Bobīnska kundzei. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tautas partijas grupas vārdā es vēlos izteikties, diem, izteikt Diemanduras kungam pateicību par pēdējos desmit gados paveikto. Lūgumrakstu komiteja sagatavoja ziņojumu, un tur mums nebija nekādu strīdu un pretrunu. Mēs visi bijām viensprāts, ka jūs bijāt lielisks Eiropas ombuds, jo no vienas puses jūs esat padarījis Eiropas administrāciju institūcijas daudz caurskatāmāks, bet tāpat jūs arī veicinājāt inovācijas un pārmaiņas nevienmēr ir iespējams. Institūcijās un administrācijā vienlaicīgi rūpēties gan par saturu, gan par inovācijām un pārmaiņām, bet jums tas ir izdevies. Un skatoties uz jūsu darbu, kā es skatos uz jums kā kādreizējā polijas nevalstisko organizāciju aktīvi biedri, tagad kā Eiropas parlamenta deputāti, un tiešām esmu ļoti patīkami pārsteigta par jūsu darba stilu. Tāpat arī runājot par to, cik ātri jūs strādājat, cik ātri jūs izskatāt šīs sūdzības vai uzsākat izmeklēšanu, ja tas ir nepieciešams. Tāpat arī sniedzat informāciju, kas ir svarīga pilsoņiem, jo pilsoņiem uh, visgrūtākā situācija ir tā, ja viņi nesaprot, kādas ir viņu tiesības un kā strādā Eiropas institūcijas. Jūs esat uzsākuši arī vairākus pašu iniciatīvas izmeklēšanas. Jūs censāties aizsargāt pilsoņu intereses, kā tas bija Vīnes lidostas gadījumā. Tautas partijas deputāti, kas ir lūgumrakstu komitejas biedri, tiešām ir ļoti pateicīgi jums par paveikto darbu. Mēs arī esam uzsvēruši savā ziņojumā šos piecus principus - neutralitāte, tas, ka mēs varam paļauties uz jums, tas, ka sūdzības tiek izskatītas ātri. Es nevaru uzskaitīt visus jūsu labos darbus, bet liels paldies jums par paveikto, un esmu pārliecināta, ka Aurēlijas kundze arī būs ļoti labi ombudi un turpinās jūsu aizstāktās tradīcijas. Paldies! Herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies. Tagad sociāldemokrātu vārdā Gončs kundzei vārds. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es priecājos redzēt priekšsēdētāju kungu mūsu vidū un vēlos pateikties Diemanduras kungam mūsu frakcijas vārdā. Eiropas ombudam ir ļoti svarīga loma, lai institūcijas strādātu caurskatāmi un būtu vērstas uz pakalpojumu sniegšanu pilsoņiem. Protams, ombudam ir jābūt neitrālam, bezpartiskam, jārespektē visi pilsoņi, un pēc desmit gadiem mēs varam teikt, ka Diemanduris kungs bija tieši šāds ombuds. Vairāk nekā 22 tūkstoši pilsoņu šo desmit gadu laikā vērā, vērsās pie ombuda. Tas bija gan sūdzības, gan lūgums sniegt informāciju. Un ombuds strādā labi tad, ja tiek ievēroti gan rakstītie, gan nerakstītie likumi. Un pēdējos gados ir samazinājies to pilsoņu skaits, kas vēlas vienkārši saņemt informāciju. Tas nozīmē to, ka pilsoņi ļoti labi var saņemt sev nepieciešamo informāciju attiecīgajā ombuda mājaslapā. Un mēs uzskatām, ka arī Eiropas parlamenta deputāti katrs no savas mājaslapas varētu ielikt šo tiešo norādi uz ombuda informatīvo mājaslapu. Es ļoti priecājos, cik daudz ombuds ir izdarījis cilvēku ar invaliditāti labā, tā kā Eiropas Savienība ir pievienojusies ANO konvencijai par invalīdu tiesībām, tad arī institūcijas ļoti daudz dara, lai īstenotu šo konvenciju. Mēs sagaidām, ka arī dalība valstis sekos mūsu piemēram, ka invalīdiem tiks nodrošināts viņu tiesības. Vakar mūsu uzmanību vērš uz to, ka Eiropas līmenī ļoti maz, kas ir līdz šim noticis tieši attiecībā uz invalīdu tiesību ievērošanu. Paldies! Paldies! Un nākamā uz pusotru minūti Aldis vārdā Vestmanis kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, kolēģi un kolēģis! Vicepriekšsēdētājs kundze, Dieman Duris kungs, jā, šis ziņojums par 2012. gadu tagad mums ir iesniegts, un es domāju, ka tas nav pārsteigums. Cik darbs ir bijis labs, bet es vēlos pievērsties vairākiem punktiem, piemēram, caurskatāmība. Mēs redzam, ka tomēr šeit vēl ir ļoti daudz darāmā. Mums ir jādara viss iespējamais, lai pilsoņi saņemtu nepieciešamo informāciju. Es vēlos teikt, ka Eiropas Savienības institūcijas tām būtu jāuzlabo sava sadarbība ar ombudu, jāuzlabo šis starp institūciju dialogs un tādā veidā jādod savus ieguldījumus uzlabot Eiropas Savienības institūciju prestižu. Un tieši šis gadījums ar Vīnes lidostu parāda to, ka, ja visi iesaistās un ir dialogs, tad arī rezultāts ir apsveicams. Es vēlos pateikties ziņotājam, ka viņš arī ir pievērsies šite, šim jautājumam par cilvēkiem ar invaliditāti, arī tieši sievietēm invalīdēm. Protams, tur ir ļoti daudz ko darīt. Es domāju, ka šajā grupā mēs varam ieskaitīt noteikti arī bērnus, ne tikai invalīdus. Es noteikti aicinu tiešām pēc iespējas ātrāk īstenot attiecīgo ANO konvenciju un liels paldies jums vēlreiz par labo sadarbību un jūsu paveikto. Paldies! Paldies, kolēģe! Un tagad zilo kartīti lūdzu Rūbiga kungs. Viņš jums uzdos jautājumu. Jā, paldies. Vēlos Vetmanis kundzei jautāt. Caurskatāmība mums visiem ir ļoti svarīga, un ombuds ir šeit noteicis ļoti svarīgus standartus. Kā jūs domājat, vai šie te lobiji, vai arī tur nevajadzētu būt lielākai caurskatāmībai, tieši runājot uz, par NVO finansējumu? jo ir ļoti grūti bieži vien saprast, kas finansē šīs nevalstiskās organizācijas. Vērtmanis kundze atbild. Jā, paldies, Rubika kungs, es jums varu piekrist. Jā, tur ir ļoti daudz vēl darāmā, tieši runājot par finansējumu caurskatāmību attiecībā uz nevalstiskām organizācijām, un es ceru, ka nākamā ombude noteikti pievērsīsies arī šim jautājumam. Paldies! Paldies! Nākamai vārds divas minūtes Aukanis kundzei zaļo vārtā. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos teikt trīs lietas. Pirmkārt, sirsnīgs paldies Stela Fragus kungām par ziņojumu. Tālāk milzīgs paldies Diemadūras kungam par paveikto darbu. Es domāju, ka jūs šo desmit gadu laikā ombuda institūtu esat padarījis par ļoti solīdu, tādu ļoti pamatīgu institūtu. Un es domāju, ka mums visiem ir jābūt jums par to pateicīgiem un jārūpējas, lai šī tradīcija tiktu turpināta. Es domāju, ka Aurēlijas kundze noteikti arī turpinās jūsu iesākto darbu. Un, protams, tas nāks par labu tikai un vienīgi mūsu pilsoņiem. Redingas kundze nerunāja par to, cik ātrā laikā mēs varam sagaidīt šo te labas pārvaldības kodeksu kā mēs varam uzlabot pārvaldi tieši, lai šīs institūcijas, kas aizsargā pilsoņu intereses, būtu vērstas uz pakalpojumu sniegšanu, lai novērstu jebkādu korupciju un tam līdzīgas lietas, lai pilsoņu jautājumi tiktu atbildēti pēc būtības. Arī visi nākamā ombuda amata kandidāti norādīja uz to, cik ļoti labi Diemandurus kungs strādāja arī runājot par farmakoloģijas koncerniem, par medicīnas industriju, būtībā, cik ļoti viņš aizstāvēja pilsoņu tiesības. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja šī farmakoloģijas industrija var gūt virsroku, kas tad notiks ar pilsoņiem? Es vēlos tiešām pateikties Dievam Dužas kungam par paveikto arī šajā jomā un kopumā. Paldies! Tak, Frau Kolēģin! Paldies, kolēģi! Tagad dod vārdu uz pusotru minūti Kuntis kungam, kurš uzstāsies goja grupas vārdā. Efkārsto, kirie proedre! Paldies priekšsādātāji. Savas grupas vārdā es gribētu sacīt, ka mēs atbalstām mūsu kolēģi Salavrakas kungu izstrādāto ziņojumu. Komit, arī lūgumrakstu komiteja viņu pilnībā atbalsta, un tas ir tādēļ, ka ziņojumā ir izteikti ļoti pozitīva nostāja pret Diemandura kunga darbu. Goja vārdā es gribētu arī pateikties Diemanduras kungam par desmit nostrādātajiem gadiem Eiropas ambudu institūtā. Tas bija lielisks darbs, vispārēji atzīts darbs, ņemot vērā to, ka šajā laikā bija jāskars ar daudzām grūtībām, kuras Eiropas Savienības institūcijas nebūtu neatviegloja. Es gribētu izteikt tādu vispārīgu komentāru par ombuda darbu un aktivitātēm, kas, protams, attiecas arī uz Diemandur kunga pēcteci. Darbs ir jādara ļoti efektīvi, un, lai to paveiktu, ir nepieciešams atbalsts no visām Eiropas veidojuma institūcijām. Es domāju, ka visām institūcijām ir jāpauž savs atbalsts, tāpat kā parlaments to dara šodien. Protams, ir milzum daudz dažādu problēmu, kas ir saistīts ar kļūdām pārvaldē un uh, Tas īpaši attiecas uz dienvidu valstīm, un tāpēc ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienības institūcijas, it īpaši komisija, strādātu pēc iespējas caurskatāmāk, lai iedzīvotāji zinātu, ka viņi var vērsties pie ombuda saistībā ar problēmām, kas ir radušās, un ka tur arī tās tiks atrisinātas. Paldies, kolēģim! Nākamais runātājs - Paškas kungs, kurš uzstāsies EFD grupas vārdā. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! komisāra kundze, ombudkungs. Ikgadējais ziņojums par Eiropas ombudu darbību 2012. gadā apkopo ombudu biroju darbību pēdējos desmit gados. Ziņojums norāda, ka desmit gadu laikā, kopš Diemandurkungs ir bijis ombuds, viņš ir lieliski pastrādājis, izveidojot stabilu, efektīvu un caurskatām biroju, kas labi kalpo. Ir ļoti pozitīvi, ka pateicoties informācijas kampaņai, Eiropas pilsoņi labāk izprot, kāds ir varas sadalījums starp Eiropas Savienības institūcijām. Tas ir labi pārvaldīts sabiedrības piemērs. Uh, Mēs redzam, kā Eiropas Savienības institūcijas izmanto paraugu praksi, jo vislielākais pilsoņu tiesību pārkāpumu kāpums bija attiecībā uz Eiropas parlamentu un izmeklēšanām saistībā ar Eiropas Savienību. Ir ļoti būtiski turpināt ombuda darbā iestrādāt uh, priekšnosacījums labai sadarbībai starp piedzīvotājiem un institūcijām. Visbeidzot, es gribētu pateikties ombudam. Uh, par viņa lielisko darbu ombudu amatā, un es gribētu pateikties arī referentam par ļoti labi izstrādāto ziņojumu. Paldies! How long? How long? Herzlichen Dank. Paldies, Jārkungs. Uzstāsies. Uh, Nē, es atvainojos uh, Lasaka kungam vārds. ECR grupas vārdā. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Eiropas ombuda Institūts uh, pēdējos desmit uh, gados ir paveicis ļoti lielu darbu, un tāpēc es gribētu mūsu politiskās grupas vārdā izteikt ombudam pateicību. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka šeit joprojām ir iespējams veikt uzlabojums. Katrs zina, ka mums ir dažādas tiesības, kas attiecas arī uz aizstošiem noteikumiem. Eiropas ombuda mandāts attiecas uz uh, vairāk ierobežojas uz izmeklēšanām un rekomendācijām. Ombuds var reaģēt tādējādi, ka viņš panāk labu kvalitāti un uh, parāda savu morālo autoritāti, bet mums ir jārada labāk priekšnosacījumi, lai viņš tā varētu rīkoties, un tāpēc mums uh, vajadzētu biežāk uzaicināt pie mums Eiropas ombudu, lai viņš varētu nākt klajā ar ziņojumiem un uh, pastāstīt, kur Eiropas parlaments ir kļūdījies. Pagājušajā gadā attiecībā uz Eiropas parlamentu tika izmeklētas 24 sūdzības. Tāpēc mēs vēlamies zināt, kādi pasākumi ir tikuši īstenoti, lai uzlabotu situāciju. Arī finanšu līdzekļu izmantošanu vajadzētu uzlabot. Jūs pagājušā gadā esat uh, izskatījis 740 sūdzības, un katrs no šiem gadījumiem maksā 13 tūkstošus eiro. Čehijai tas izmaksā 13 tūkstošus kronu, tas ir par 25 reizēm mazāk. Man ir pilnīgi skaidrs, ka daudzvalodīgais risinājums Eiropas parlamentā uh, ir ārkārtīgi liels sloks, bet es ceru, ka tas šo te tiek salīdzināts Eiropas līmenī. Un tas ir arī tas, ko es labprāt gribētu redzēt ziņojumā par ombuda darbību jo šis izvērtējums palīdzēs jaunajām dalību valstīm. Vēlu jums visu to labāko un labu veselību. Sirsnīgs paldies! Un tagad uzstāsies pārējie kolēģi. Nākamais runās Jārkungs. Divas minūtes, lūdzu. Godētais priekšsēdētāji, jauka, ka jūs atkal esat mūsu vidū. Tie Madurkungs, ja mēs salīdzinām skaitļus, uh, tad mēs secinam, ka Diemandura kungs 2012. gadā ir pastrādājis ļoti labi. 740 sūdzības, kas tika iesniegts 2012. gadā, daudz no tām bija ombudu kompetencē. Un uh, ir palielinājies uh, par apmēram 20% laiks, kas ir veltīts izmeklēšanām, te tik pieminēt arī vīnas Vienas lidostas paplašināšanas lieta. Tā kā mēs redzam, ka rītiski svarīgos jautājumos tieši tā arī vajadzētu rīkoties. Ombuds varēja palīdzēt ļoti daudziem cilvēkiem. Manā skatījumā tas ir ļoti labs rezultāts. Uh, Integritāte, objektivitāte, cieņa attiecībā pret citiem un caurskatāmība tiek nosaukt kā būtiski priekšnosacījumi ombuda darbā. Un tika tāpat arī runāts par uh, kodeksu izstrādāšanu attiecībā uz labu pārvaldības praksi. Diemandars kungs, es gribētu pateikties jums ne tikai par jūsu darbu 2012. gadā, bet arī par jūsu uh, visu to labo darbu, ko esat paveicis pēdējo desmit gadu laikā. Kopš 2003. gada jūs esat šajā amatā un jūs esat eh, palīdzējis tūkstošiem Eiropas pilsoņu. Jūs esat devis lielu pienesumu lai eh, pārvalde kļūtu caurskatāmāka un labāka un vairāk eh, palīdzētu pilsoņiem. Protams, var ombudu darbība labāk uzlabot, tāpat var uzlabot sadarbību starp ombudu un lūgumrakstu komiteju Eiropas parlamentā. Protams, ka to var izdarīt, bet es domāju, ka mēs to varēsim izdarīt arī pateicoties tam, ka jūs esat atstājis aiz sevis ļoti labi sagatavot augsni. Paldies, vēl jums visu to labāko. Paldies, kolēģi kungs. Un tagad es divām minūtēm dodu vārdu Bostināru kungam, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte, și... Paldies, priekšsēdētāji. Sirsnieks sveicu jūs apakaļ mūsu vidū. Redings kundz, godētie kolēģi, ombudu kungs, diemandur kungs. Tas, ka parlamentā mēs dzirdam runātājus no visām politiskajām grupām, runājot tādus ļoti pozitīvus vārdus e, ir liels retums, un tas tā ir attiecībā uz ombudu institūciju. Parlaments ir pateicīgs Diemandur kungam par viņa darbu desmit gadu laikā. Paldies Diemandur kungam par e, labas pārvaldes e, veicināšanu Eiropas Savienībā. Es gribētu izteikt savu pateicību par to ļoti apņēmības pilno darbu, kādu jūs esat īstenojis šos desmit gadus. Viens no panākumiem, kas ir minēts ziņojumā par 2012. gadu, ir saistīts ar uh, vīns lidos lietu. Tā bija ļoti laba sadarbība, kas beidzās ar vienprātīgu balsojumu, kas ļāva lūgumu rakstu komitejai un Eiropas komisijai identificēt vai atrast risinājums nākotnēji. Uh, Šajā ziņojumā mums ir dot iespēja dot pienesumu direktīvas projekta grozīšanā attiecībā uz vidas novērtējumu, tā lai līdzīgi gadījumi nākotnē neatkārtotos. Es eh, esmu priecīgs par Senonī ziņojumu, kas tiks pieņemts oktobra pirmajā sesijā. Uh, kas iedvesmas veļas, tā skaitā arī no lūgumrakstu komitejas darba. 52,7% no izmeklēšanām 2012. gadā, ko uzsāka Eiropas ombuds, bija vērsta uz Eiropas komisijas darbu izvērtēšanu. Es mudinu Eiropas komisiju ņemt vērā, ka tai ir iespēja uzlabot savu pārvaldu šajā līmenī. Standarti, kurus jūs esat nosprauduši, ir tie standarti, ar kuriem sāks strādāt arī jaunā ombude. Es personīgi uzskatu, ka Aurelijas, es ceru, ka Aurelijas kundzes darbība būs tikpat veiksmīga kā jums. Uzredzēšanos, Diemanduras kungs, un paldies jums! Paldies! Es gribētu vēlreiz atgādināt to, ka mums ir diezgan noslogot darba kārtību, un tāpēc lūdzu nerunājiet ilgāk nekā jums atvēlēts. Esmu pārliecināts, ka Jetermeki ja kundze gan ievēros sev atvēlētās divas pusminūtes. Un ilo nähdä teidät jälleen terveenä. Priekšsēdētāji, ārkārtīgi priecājos, ka esat atkal atgriezies darbā un ka izskatāties tik lieliski. Ombudi kungs. Pirmām kārtām gribu pateikties jums par paveikto. Tas tiešām ir bijis vērtīgs darbs, un tas, protams, nebija viegli. Nu, piemēram, pārskatāmības un atklātības atvērtības veicināšana Eiropas Savienības administrācijā nevar būt viegli, bet jūs esat centušies veicināt šīs nianses, sastopoties ar opozīciju, bet jāsaka, panākt jums ir izdevies ļoti daudz, un par to milzu paldies! Pēdējos pāris gados piedzīvotā krīze mums ir ļoti labi parādījis, ka pastāv trūkumi ar šīm eh, atklātības un pārskatāmības jomām. Ļoti daudz viet ir bijušas kaut kādas kļūdas un trūkumi, kas tikuši piesekti, noklusēti, un tas tā tas bijis arī dalību valstīs, un tas viss arī noved pie krīzes. Tieši tāpēc pārskatāmība ir vajadzīga, un tā jāveicina, lai pārliecinātos, ka kaut kas tāds vairs neatkārtojas un lai tiktu veicināt uzticēšanās no pilsoņu puses Eiropas institūcijām. Ar atklātību un pārskatāmību mēs varam pilnīgi noteikti savlaicīgi risināt problēmas Esam, es domāju, mums jāmācās no pagātnes kļūdām, kad tas mums nav izdevies. Mums ir vajadzīgi attiecīgi tiesība akti, eh, kas paredzētu labu pārvaldību un domāju, ka jūs pilnīgi noteikti mūs šādā darbā atbalstītu. Jūs to esat darījis sava mandāta laikā. Lielas paldies vēlreiz par lielisku paveikto darbu un, nu, lai jums jauka pensija. Paldies, saka priekšsēdētājs. Ja nu gadījumā es neredzu Helmer kungu, kaut gan viņš ir zālē bet man šķiet, ka es viņu vēl joprojām neredzu. Līdz ar to mēs dosim vārdu divas minūtes Macaunī kundzei. Eh, eh. Priekšādātāji, liels paldies! Nu, es no savas puses arī gribu teikt, ka priecājos jūs redzēt, lūk, šeit, šeit darbā atpakaļ. Un, eh, ombudu kungs, jūs jau dzirdējāt, ka citi kolēģi jums teica atzinības vārdus, un manuprāt, tas ļoti labi parāda vērtējumu jūsu darbībai. Mūsu draugs Diemanduras kungs, nu, ir nolēmis mm, doties pelnīt atpūtā. Pirms viņa mandāts noslēdzas dabiskā kārtā. Nu, šķiet, eh, tas ir diezgan tāds eh, ilgs laiks, desmit gadi, tā vesela dekāda, ko esat pavadījuši šajā amatā, esat centies atbalstīt pilsoņus. Un jāsaka, jūsu darba gadi ir ļoti labi parādījuši, cik apņēmības pilns jūs esat bijis, kāda jums ir bijusi nākotnes vīzija. Un savu, sava darba gados jūs esat ļoti daudz ko darījis, lai šo vīziju īstenotu, lai veidotu daudz skaidrāku saikni starp Eiropas iestādēm, ombudu un pilsoņiem. Esmu lūgumrakstu komitejas priekšādātāja un tāpēc gribu uzsvērt, ka tieši jūs esat veicinājis attiecības starp šīm abām institūcijām, un jāsaka, attiecības ir būtiski uzlabojušās, tās kļuvušas daudz auglīgākas, liederīgākas, un tas parāda, ka jūsu veidotais sadarbības tīkls funkcionē atbilstīgi. Kopīgiem spēkiem mēs veidojam tālāk šo saikni ar Eiropas pilsoņiem. Un tādā veidā palīdzam pilsoņiem izprast viņu tiesības, aizsargājam viņus. Eiropas Savienībā šobrīd plosās eh, krīze, un tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi šobrīd, lai atceramies par saikni ar pilsoņiem, un jūs, tie Mandoras kungs, esat ļoti daudz ko darījis lietas labā. Paldies jums! Paldies! Un nākamai vārds uz pusotru minūti Geringer de Ödenberga kundze. Paldies, priekšādātāji! Nu, jāsaka, man bija ārkārtīgi skumji uzzināt, ka jūs, profesor Dimandurus kungs, vairs nebūsiet Eiropas ombuds, jo pēdējos desmit gadus jūs esat izcili strādājuši šajā amatā, sadarbojoties gan ar lūgumbrakstu komiteju, gan citām iestādēm, un ļoti daudz esat paveicis, lai nodrošinātu procedūru pārskatāmību un atvērtību. Esat sadarbojies ar pilsoņiem ļoti būtiskā mērā pēdējos gados. Esat eh, izskatījis vairāk kā 2,5 tūkstošu sūdzību, kas saistītas ar ne kļūdām pārvaldībā. Esat sniedzis informāciju eh, pēc pieprasījuma vairāk kā 20 tūkstošos gadījumu, un ja skatāmies uz, izmek uz tām izmeklēšanām, kas uzsāktas, tad to skaits pieaudz par 23% salīdzinot ar 2011. gadu. Savukārt informācijas pieprasījuma skaits ir samazinājies. samazinājies. Tas nozīmē, ka tas interaktīvais gids un pamatnostādnes, ko esat ie iekļāvis savā mājaslapā, pilnīgi noteikti nes rezultātus to sūdzību skaits, ko iesnieguši pilsoņi un kas neatiecas uz Eiropas ombudu, jāsaka, tiešām ir samazinājies līdz iepriekš neredzētam skaitam. Ziņojumā skaidru un gaišu tiek pateikts, ka piekļuva Eiropas Savienības dokumentiem un atsevišķu procedūru pārskatāmība tomēr joprojām ir nepietiekama. 22% gadījumu izmeklēšanas eh, tikušas īstenotas tāpēc, Un to skaits pieaudzis tāpēc, ka ir palielinājies arī sūdzību izskatīšanas laiks. Gribu tomēr teikt paldies par visu, ko jums izdevies panākt pēdējos pāris gados. Paldies par to, ka esat cīnījies par labu pārvaldību Eiropas Savienības līmenī un pilnīgi noteikti vēl daudz veiksmus arī jaunajai ombudei. Cerams, ka mums izdosies procedūras Eiropas Savienībā vēl tālāk sistematizēt. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs Geringerai Daudenbergas kundzei! Un tālāk uz vienu minūtu došu vārdu Harkins kundzei. Lūdzu. Paldies priekšādātāji. Patiešām priecājos jūs redzēt šai krēslā atkal priekšādātāji. Tāpat arī priecājos, ka mums ir dot šī iespēja teikt paldies vārdus Diemanduras kungam par viņa darbu Eiropas pilsoņu labā. Jūs un jūsu dienas ir izskatījuši pārvaldības kļūmju jautājumus atvērtā, struktūrētā, eh, konstruktīvā veidā. Uh, un, manuprāt, jū, dienas, jūsu dienas ir bijis labās rokās, jūs esat ņēmis vērā paraugu praksi, un jāsaka, tas ir radījis uzticēšanos pilsoņu sirdīs. Jums ir izdevies pārver, pārvarēt šo plaisu, to, ko mēs saucam par demokrātisko deficītu starp Eiropas institūcijām un pilsoņiem. Priecājos, ka viena no jūsu galvenajām prioritātēm ir bijis uzturēt dialogu ar ieinteresētajām pusēm, iesaistīt iedzīvotājus Eiropas Savienības pārvaldē, jo viņiem vajadzētu ne tikai reiz piecos gados ievēlēt deputāts, bet viņiem vajadzētu daudz praktiskāk un uh, pragmatiskāk piedalīties piedalīties lēmumu pieņemšanā, bet pilsoņi neredz sastopas ar pārāk daudz šķēršļiem šai jomā. Un viņi beigu beigās, viņiem sašļauk dušu papēžos un viņi nevar neko darīt. Bet jūsu dienas ir ļāvis viņiem palīdzēt sistematizēt šo līdzdalības procesu, par to jums liels paldies. Un gribu teikt, ka vēl daudz veiksmas arī jaunajai ombudai Emīlijai Railējai. Viņi tiešām sastopsies ar lielu, daudz problemātiskiem jautājumiem, bet jūs, Diemandoras kungs, esat parādījis, ka ar lielu apņēmību var daudz ko darīt pilsoņu labā. Un, tas, un jūsu paveiktais ir labs sākums tālākajam darbam. Paldies, saka priekšsēdētājs priekšādātājs. Tālāk uz divām minūtēm Kelīkungs lūdzu. Liels paldies, saka priekšādātājs. Kā mūsu kolēģis Bostināro kungs teica, ir ārkārtīgi neierasti, ka šeit parlamentā pēkšņi visi ir viensprāts. Visi politiskie spēki ir viensprāts, ir īpaši tad, kad runājam par kādu no Eiropas Savienības struktūram. Šī tiešām ir tāda īpaša diena. Un tas, protams, ir jūsu nopelns, Dimandurs kungs. Jūsu paveiktais darbs ir mūsu saliedājis šajos atzinības vārdos. Un jūs visus pēdējos desmit gadus esat čakli strādājuši šajam un tā. Tieši tā kā Redings kundze norādīja, tas liecina par jūsu profesionālismu, tas ir prasījis no jums arī pati, pacietību. Un un viedumu. Un es pilnīgi, un es ļoti labi redzu, ka jūs esat piemērot šim matam. Jums nav nekāda egoistiska izpratne par sevi, par savu personību. Jūs esat gatavs sadarboties ar pilnīgi visiem, un turklāt esat apņēmības pilns eh, īstenot savus pienākumus. Es tiešām vēlu jums uh, daudz vē, lieliskas pensijas dienas un vēlu, protams, savai tautietēji īrietēji Emīlijai Rālē daudz veiksmas jū, stāties, stājoties jūsu amatā. Es domāju, ka jūs varat justies lepnis par paveikto. 66% e, sūdzību tiek izskatīts mazākā gada laikā, un tas, jāsaka, ir lielā pretrunā ar to ilgo, daudz ilgāko laiku, kas dalību valstīs nerad šo laiku pagarina krietni ilgāk un rada līdz ar to vilšanos pilsoņos. Tāpēc priecājos, ka jūs tik strauji izskatāt sūdzības un tādējādi arī palīdzat pilsoņiem. Jūs esat palīdzējis 22 tūkstošiem pilsoņu, kas iesnieguši vai nu sūdzības vai pieprasījumu pēc informācijas, un kā jau Harkina kundze teica, šādā veidā pilnīgi noteikti var pārvarēt demokrātijas deficītu. Turklāt vēl viens svarīga lieta, uz ko gribēju norādīt. Jūs, kā ombuds, esat bijis. E, esat varējis veikt dažādu veidu rekomendācijas Un, un nereti iepriekš esam piedzīvojuši to, ka sūdzības tiek iesniegts atkal par tām pašām tēmām, jo netiek nekas darīts. Bet jūs esat meklējis veidus, kā panākt, lai tas neatkārtotos. Tiešām gribu sist jums uz plecu un paslavēt jūs par paveikto. Nu, baudiet viens savus pensijas dienas, eh, nu, lai jums veicas. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs Kelī kungam un no manas puses par to, ka jūs tiešām ļoti precīzi ievērojat uzstāšanās laiku. Jūs esat vienīgais šorīt, kas to ir izdarījis. Tālāk uz pusotru minūtošu vārdu Kašman kungam, lūdzu. Paldies priekšādātāji, Diemanduros kungs esmu uzrakstījis runu, bet nu ko tad es te daudz varu pateikt? Klausoties tajos komplimentos, kas lidot lido jūsu virzienā, jāsaka, jūs klausties gandrīz vai tādu kā jau, nu, bēru runu. Nē, tā gluži nav, bet jūsu darbu esat paveicis ļoti lieliski, jūs esat sastapies ar būtisku opozīciju. Jūs, piemēram, strādājāt kopā ar parlamentu, lai uzlabotu piekļuvu dokumentiem. Ļoti daudz sūdzības joprojām ir par to, ka nav pieejama atklātībai daudz dažādu dokumenti. Bet savā darbā un sadarbībā ar saviem darbiniekiem kopā ar savu dienestu jūs esat pārliecinājušies, ka iestādes daudz vairāk atskaitās pilsoņu priekšā nekā iepriekš. Darbs, ko jūs padari, padarījāt, piemēram, lai palīdzētu invalīdiem un īstenot invalīdu konvenciju, arī bija vienkārši neticami lielisks. Jūs saucāt pie atbildības mums tajos brīžos, kad mēs labprāt būtu gribējuši šo un to aizmirst. Nu, es gribētu teikt tikai, lai Emīlijai un Railijai izdodas lieliski aizpildīt jūsu amatu. Viņa būs šī embuda, ombuda, un viņas uh, Un tas fakts, ka viņa iemet, ie, ieņem šo amatu, nozīmē, ka šim amatam ir jābūt ne tikai politiski neitrālam, bet arī vispārējiem uzskatam ir jābūt. Tā, tādam kombuds ir politiski neitrā, neitrāls. Jūs esat pavadījis lieliskus desmit darba gadus. Jūs tiešām esat Eh, turējies līdz visam šīm sūdzībām par dažādām pilsēta vidas problēmām, dienvidu dalību valstīs un tā tālāk. Jūs esat uzmanīgi sekojis visiem šiem notikumiem. Un es zinu, ka jūsu skaisma jau nekur nepaliks, jo projām būsiet apņēmības pilns. Un vislabākais, ko mēs varam uh, teikt, ir, ka jūs no iepriekšējā pēcteču pārņemto mantojumu esat uzlabojis vēl tālāk un varam tikai cerēt, ka Emīlija Railī jūsu lielisko, lielisko darbu turpinās tikpat veiksmīgi. Paldies, saka priekšēdētājs. Nākamais runātājs uz vienu minūti - Kazaka kungs. Paldies priekšādātāji. Priekšādātājs kungs komisārs kundze, es patiešām arī gribu tieši tāpat kā visi citi teikt jums milzu paldies par tiem centieniem, ko esot izdarījis e, strādājot šajā amatā, lai nodrošinātu pārskatāmību un uzlabotu pārvaldību Eiropas Savienībā. Jūs tāpat esat cīnījies par to, lai šis ombuda dienas tikt izveidots visās dalībvalstīs un arī kandidātu valstīs. 67% no sūdzībām uh, tiek iesniegti internet, eh, internetā. Tas nozīmē, ka jūsu eh, mājaslapā izvietotās vadlīnijas pilnīgi noteikti ir vajadzīgas un derīgas. Jums ir izdevies uzlabot pārskatāmību uh, sūdzību izskatīšanas ziņā un jāsaka, Sūdzību skaits, protams, parāda to, ka Eiropas Savienības pilsoņi um, um, joprojām sastopas ar problēmām Eiropas Savienības darbā, tāpēc gribu aicināt Emīlijas un Railijas kundzei darboties ļoti kvalitatīvi tā, lai viņi varētu turpināt uzlabot šo situāciju. Un paldies jums! Paldies, saka priekšādātājs tālāk Bekerkungs. Priekšsēdētāja kungs godātais ombudu kungs, kolēģi un kolēģis. Runājot par bilanci 2012. gadā, bet arī pēdējos desmit gados kopumā vēlos izteikt lielu pateicību Diemanduras kungam par ļoti lietišķo un profesionālo darbību. Es viņu iepazinu kā lūgumrakstu komitejas loceklis, it īpaši, kad mēs izskatījām īpašo ziņojumu par Vīnes lidostu, Arī runājot par šo risinājumu, proti par to, kādas procedūras tika atrastas, lai atrisinātu šo jautājumu. Ļoti svarīgi bija tieši efektīvi iesaistīt sabiedrību jau no paša, paša sākuma šādu projektu apspriešanā. Es vēlos pateikties arī ombuda uh, visai komandai, jo arī tā strādā ļoti profesionāli. Jā, arī jaunajā ombudē es ceru, ka viņai arī būs pietiekami daudz kompetences un iniciatīvas. Protams, nākotnē mums ir daudz vairāk jārunā tieši par intensīvāku sadarbību par tiešsaistes instrumentu izmantošanu, lai iedzīvotāji varētu savu gadījumu, savu sūdzību arī internetā tiešsaistē redzēt statusu, cik tālu ir pavirzījusies šī jautājuma izskatīšana. Un mums ir jāstrādā tieši pilsoņu labā. Personīgi es novēlu Diemanduras kungu jums labu veselību un jauku atlikušo dzīvi. Paldies! Paldies! Un tagad vārds viena minūte Ertugas kungam. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs, arī es ļoti priecājos jūs šeit redzēt. Vēlu visu to labāko Diemanduras kungam turpmākajā dzīvē un liels paldies par pēdējos desmit gados paveikto. Pēdējā aptauja parādīja, ka 52% Eiropas pilsoņu uzskata, ka ombuda uzdevums ir informēt viņus par viņu tiesībām un aizstāvēt pilsoņu tiesības. Es domāju, ka ir tiešām svarīgi, lai Eiropas pilsoņi būtu pēc iespējas labāk informēti. Šeit ir pusmiljārdi cilvēku, kas dzīvo Eiropas Savienībā, un 2012. gadā ir iesniegtas tikai 2440 sūdzības. Man šķiet, ka tas ir ļoti maz uz tik lielu iedzīvotāju skaitu. Bet arī 42% iedzīvotāji, kas uzskata, ka Eiropas Savienības pārvalde nav caurskatām, arī viņu labā mums ir kaut kas jādara, lai mainītu viņu viedokli. Paldies! Paldies! Tagad divas minūtes Iturgais Angulo kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs! šī gada ziņojums par Eiropas ombudu darbību 2012. gadā ir ļoti īpašs, jo tas tika izstrādāts pēc tam, kad mēs uzzinājām, ka Diemanduras kungs dodas godam nopelnītā pensijā. Šajā ziņojumā tiek uzsvērts viss paveiktais. Vēlos pateikt lielu paldies par izdarīto. Tāpat vēlos pateikties arī ziņotājam par lieliski sagatavoto ziņojumu. Un vēl priekšsēdētāji runājot par ombuda paveikto 2012. gadā vēlos izcelt to, ka 56% formulāru ir tikuši iesniegti interaktīvi, tātad ar mājaslapas starpniecību. Tas nozīmē to, ka ombuda institūts tiešām ir daudz darījis, lai uzlabotu šo te informāciju un arī interneta pieejamību. Tāpat vēlos teikt, ka ar interneta palīdzību noteikti iedzīvotāji var uzzināt daudz labāk, kā viņi var aizstāvēt savas tiesības. Vēl runājot par jauno labas pārvaldības kodeksu, kas tika iesniegts arī Eiropas Savienības tiesai. Tālāk jautājums par pamatiesībām. 2012. gadā ombuds ļoti pievērsās jautājumam par uh, pilsoņiem ar invaliditāti. Tieši ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība ir ratificējusi šo ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Kopumā domāju, ka jāsaka, ka nākotnē jāstrādā pie tā, lai pilsoņiem būtu labākas zināšanas, viņi būtu labāk informēti, sūdzības ir jāizskata ātrāk un visiem būtu jāzina, kā viņi var vērsties pie Eiropas Savienības institūcijām. Paldies! Paldies! Un tagad vārds minūte Mirska kungam. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es uzmanīgi es iepazinos ar ziņojumu par jūsu darbu, pa Demandora kungs. Un vēlos pateikt jums liels paldies. Bet es varu tiešām pateikt, ka vienu lielu darbu jūs nav izpildīt līdz galam. Uh, 2004. gada 11. marta e- Eiroparlaments pieņēma rezolūciju ar numuru 50111 par to, ka Latvijā 350 tūkstoši tūkstošus cilvēkiem ir atņemtas pilsoņu, pilsoņa tiesībās. Tas ir 15% cilvēkiem, 15% valsts iedzīvotājiem Latvijā. Jūs saņemat ļoti daudz sūdzības un uh, un eh, sūdzības un eh, signālu par šo nelikumību. Es šo dziļa problēma nav risināta šodien. Eh, vai jums neliekas tas, tas nav taisnīgi, Demanor kungs? Vai tas, tā ir Pandoras, Pando, Pandoras kaste, kuru neviens negrib atvērt šodien? Paldies jums par uzmanību! Herzlichen Dank. Als... Sirsnīgs paldies. Un nākamam vārds Papa Nikolau kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es priecājos jūs redzēt, kā sanāksmes vadītājs šodien, un jo īpaši priecājos, ka esat pie labas veselības. Jā, runājot par ombuda darbību. Runājot tieši par tām valstīm, kuras pagājušos gados ir sastapušās ar ļoti dziļu ekonomisko krīzi. Jāsaka, ka, protams, šāda ekonomiskā krīze arī samazina iedzīvotāju uzticēšanos Eiropas Savienības institūcijām un arī ombudam. Šis gads Eiropas Savienībā ir pasludināts par pilsoņu tiesību gadu, un es domāju, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai uh, spēcinātu pilsoņa lomu un palielinātu viņa uzticēšanos Eiropas Savienībā. Salavrakus kungs savā ziņojumā jau ir pieminējis, ka mēs runājam šodien ne tikai par jūsu darbību 2012. gadā, bet visos desmit jūsu darbības gados kopumā. Jūs esat paveicis lielisku darbu, un es ceru, ka jūs arī turpmāk atbalstīsiet ombuda darbu, atbalstīsiet jūsu pēcteci Aurēlijas kundzi. Un jādomā, ka nākamajos gados Eiropa tomēr samazinās šo plaisu starp institūcijām un pilsoņiem. Un par to mums noteikti būs jāpateicas arī ombudam. Proti par visām šīm piedāvātajām iespējām iesniegt sūdzības, iesniegt uz, sūdzības internetā, sūdzības tiek pietiekami ātri izskatītas un tam līdzīgi. Tiešām liels paldies, Diemanduras kungs! Jūs bijāt ļoti labs ombuds. Paldies! Paldies! Un tagad. Mēs esam izsmēluši runātāju sarakstu un tagad brīvā mikrofona procedūra. Pirmais Valisas kungs. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Ja jūs atļausiet, es vēlos izteikt savu pateicību ombudām Paldies par pēdējos desmit gados paveikto. Es domāju, ka Eiropas ombuda amats ir ārkārtīgi īpašs un savā ziņā arī ļoti jūtīgs amats. Ja mums būtu jāapkopo, ko jūs esat paveicis desmit gadu laikā, jāsaka, ka šis darbs ir bijis ļoti konstruktīvs. Ombuds ir tas vienojošais elements starp mums kā institūcijām un Eiropas pilsoņiem. Viņš ir tas, kurš risina problēmas un nodrošina arī to, lai Eiropas Savienības institūcijas būtu un darbotos caurskatāmā veidā, ir ārkārtīgi svarīgi pievērst uzmanību šiem administratīvajiem procesam un tajā pieļautajām kļūdām. Paldies! Paldies! Tagad vārds vienu minūti Smolkovs kundzei. Ďakujem pekne za slovo. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos arī izteikt atzinību ombudam par paveikto, lai uzlabotu caurskatāmību Eiropas Savienības darbā. Eiropas ombuda darbs ir ļoti atbildīgs un nepavisam neviegls. Jāsaka, ka ombuds arī mūsu darbu kā Eiropas institūciju deputātiem nemaz nepadara vieglāku. Ļoti daudz sūdzības šobrīd vēl ir izskatīšanas stadijā, un sūdzības par parlamenta darbu pēdējos gados ir palielinājušās divas reizes. Mēs uzskatām, ka mūsu prioritāte ir jābūt ētisko normu ievērošana un pilsoņu tiesību ievērošana, ņemot vērā, ka tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas. Mēs lūksim, lai Eiropas iedzīvotājiem pilsoņi izrāda mums savu uzticēšanos un ievēl mūs. Es tiešām vēlos pateikties jums arī par šo labas pārbaudas kodeksu, kas noteikti uzlabos turpmāko institūciju darbu. Paldies! Herzlichen Dank, Frau. Paldies! Tā bija brīvā mikrofona procedūra. Un tagad vēlreiz vārds komisāras kundzei komisijas vārdā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau 20 gadus viesoju šajā parlamentā, 10 gadus kā deputāte un 14 gadus kā komisāra, bet es neko tādu vēl līdz šim neesmu pieredzējis, proti to, ka visā parlamentā ir pilnīgi vienprātība par, vienprātība par ombuda darbu, un tas tikai apliecina to, cik īpaši jūs esat un cik īpaši labi jūs esat strādājis. Vairāk man nekas nav piebilstams. Gribētu tikai atbildēt uz vienu jautājumu, kas tika uzdots man. Protams, komisijai vienmēr ir iespējas uzlabot savu administratīvo darbu. Mēs esam ļoti pateicīgi ombudam, mēs viņu klausam un mēs eh, viņa rekomendācijas cenšamies iedzīvināt praksē, cik tālu tas vien ir iespējams, ņemam vērā priekšlikumus un eh, ļoti cieši sadarbojamies. Tādu pašu sadarbību mēs gatavojamies īstenot arī ar nākamo ombudu, kas attiecas uz noteikumiem par labu pārvaldi. Komisija ir eh, uzsākusi analizēt pašreizējo Eiropas Savienības likumdošanu šajā jomā, lai pārbaudītu, vai visas jomas tur ir aptverts vai nē. Tātad visas jomas, kas ir saistītas ar labu pārvaldību. Uh, Un balstoties uz šo analīzi, komisija izlēms, vai ir reāli nepieciešamība izstrādāt uh, kaut kādu jaunu regulu, balstoties uz 298. līguma pāntu. Bet, ja no analīzes izrietēs, ka ne viss ir aptvērts, tad uh, komisija attiecīgi rīkosies. Tātad darbs pie tā jau notiek. Lai nodrošinātu pilnu caurskatāmību, es gribētu izskaidrot šim parlamentam, ka šāds regulējums nedrīkst tikt izmantots, lai izstrādātu noteikums, kas ir balstīti uz citiem līguma pāntiem, citiem tātad nevis 298. pāntu, piemēram, attiecībā uz piekļuvu dokumentiem, darbinieku nolikumu un citiem. Šeit es runāju tikai par labu pārvaldību un problēmām, kas ir, ir problēmas, kas, protams, ir jārisina citu vietu, un es redzu no tā, kā ombuds māja ar galvu, ka viņš piekrīt šādai pieejai. Kas attiec uz pārējiem jautājumiem, es domāju, ka spēcīga ombuda institūcija nāk par labu pilnīgi visām Eiropas Savienības iestādēm. Un liels jums paldies, Diemandar kungs, par to, ka bijāt spēcīgs ombuds. Paldies! Herzlichen Dank. Paldies, komisārs kundzei, saka priekšsēdētājs. Es gribētu atļauties pievienoties slavas vārdiem, kas tika veltīti Diemandur kungam kā ombudam. Tas parāda, cik labi jūs esat pildījis šo te tik svarīgo amatu. Es gribētu arī pateikties par tiem labajiem vārdiem, kurus deputāti veltīja man pašam. Uh, Ombudkungs, jūs esat bijis lielisks un jūs esat ļoti labi kalpojis Eiropas Savienības pilsoņiem. Un tāpēc es jums dodu vēlreiz vārdu. Lūdzu, tie mandurkungs. Uh, <clears throat> thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu vēlreiz sacīt, ka esmu vienisprātis un pateicīgs par tiem labiem vārdiem. Es arī vēlos um, vēlreiz izteikt savu prieku par to, ka jūs priekšsēdētāji kungs esat šeit atgriezies. Un tagad daži komentāri par uh, būtību. Gribētu arī atbildēt uz uh, jūs izteiktiem komentāriem par ombudu un ombudu institūciju. Uh, dažas lietas. Vispirms es esmu īpaši pateicīgs Redingas kundzei par to, ka viņa informēja šo parlamentu, ka komisija ļoti uzmanīgi pētīs iespēju virzīties uz priekšu pa to ceļu, kas pārēdz administratīvo eh, tiesību pielāgošanu balstoties uz 298. līguma pantu. Es domāju, ka tas ir ka tās ir ļoti labas ziņas. Mana pēctece noteikti dos jums padomu, kā to darīt. Es domāju, ka Redings kundze varēs tādējādi sniegt iedzīvotājiem lielāku skaidrību un tādējādi varēs izvairīties arī no pārklāšanās, nebūs eh, daudz un dažādi kodeks, daudz un dažādi instrumenti, kas eh, cenšas regulēt administratīvās uh, uzvedības jautājumus, jo jūs jau pat no savas pieredzes zināt, ka vienkāršība nenozīmē banalitāti, tas nozīmē lielāku skaidrību, un skaidrība palīdzēs iedzīvotājiem, un es ļoti ceru, ka jūs varēsiet virzīties pa šo ceļu uz priekšu. Es esmu priecīgs, ka jūs sacījāt, ka jūs vēlties uh, nostiprināt šos te jautājumus par vidi un uh, esat ņēmis vērā īpašo ziņojumu par vīnas lidostu. Gribētu arī šajā sakrībā pateikties jums, un es ceru, ka komisija tikpat veiksmīgi strādās arī ar, sadarbosies ar manu pēcteci, uzlabojot likumdošanu, Eiropas Savienība varēs uh, savas iespējas palielināt un arī nodrošināt to, ka iedzīvotāji saprot, ka strādāt viņu labā. Es gribētu arī pat Mirska kungam teikt. Es atzīšos Mirska kungam, ka pēc deviņiem gadiem man nav nepārtraukti nemitīgi prātā tas, kas tika pateikts 2004. gadā, bet es gribu teikt jums, ka es neatceros, ka mans birojs būtu saņēmis kādu sūdzību attiecībā uz šo jautājumu nacionālā līmenī. Uh, Varbūt, ka tur ir bijusi kāda sūdzība, kas ir iesniegta Latvijas iestādēm un nav nonākusi pie manis, bet, protams, mans birojs ir pilnībā jūsu rīcībā, ja jūs vēlties šo jautājumu atkal izvirdīt, izvirzīt, mēs, protams, varam to izskatīt un man darbinieki un Aurēlijas kundze varēs sniegt jums atbildības pilnu atbildi, labāk atbildi nekā es varu tagad sniegt desmit gadus pēc šiem notikumiem. Un pirms es pārēju pie vispārīgākiem komentāriem, es gribētu pateikties Maconī kundzei, īpaši par viņas sniegto atbalstu man un par to atbalstu, kādu viņas komiteja visus šos gadus ir sniegusi manam institūcijai, gan personīgā ziņā, gan institucionālā ziņā. Ir grūti valdīt emocijas, ņemot vērā to, cik ļoti jūs man esat slavinājuši un izteikuši atbalstu ombudu institūcijai. Es jums varu teikt, ka es esmu ārkārtīgi pateicīgs un uh, pazemīgs uzklausot to visu. Taču es šos slavas vārdus vēlos interpretēt kā kā, kā kaut ko tādu, ka ombudam ir aizvien lielāks pienākums mēģināt palīdzēt pilsoņiem, palīdzēt institūcijām, veicināt labāku pārvaldes kultūru. Un tieši tas ir tas vēstījums, kuru es apņemos nodot tālāk Railijas kundzei. Uh, lai viņi zinātu, cik ļoti jūs uzticaties ombudu institūcijai un kādas ir jūsu gaidas un attiecībā uz institūciju viņas vadībā. Kāds no jums pieminēja, ka ombuds ir īpašs institūts? Es gribētu mazināt tā nozīmi, īsi atsaucoties uz eh, kādu lietu, uh, Proti, pagājušajā nedēļā es viesojos Turcijā, tikos ar eh, Turcijas prezidentu, premjeru, ministriem. Un tas bija par godu Turcijas ombudu institūcijas izveidošanai. Pie šīs institūcijas izveidas mēs esam strādājuši iepriekšējos 15 gadus, un man bija iespēja Erdogan kungam un Gult kungam un ministriem pateikt, ka ombudu institūts tik tiešām ir ļoti īpašs institūts, un tas īpašais ir tas, ka šim, šai iestādē ir pienākums runāt taisnību saziņā ar varas iestādēm. Un es teicu, ka prezidentam, ka ombuda institūcijas īpašā daba ir tāda, ka, viņi, ka ombuds ļoti bieži viņiem teiks to, kas viņiem nepatīk. Un tas, tā, tas ir dialogs demokrātiskā procesā. Tajā ir īstā vieta kritikai. Paldies. Mans nākamais komentārs ir saistīts ar to, ka es esmu konsultējies vairāk kārt ar uh, valodniekiem un iestādēm Skandināvijas valstīs, un man vairāk kārt tiek teikts, ka Zviedrijā un Īslandē vārds ombuds ir neitrāls, tātad te nav noteiktas dzimtas. Un pašreizējā Zviedrijas ombude par sevi runā kā par ombudu. Es nedošu šim parlamentam nekādas institūcijas attiecībā uz uh, Railijas kundzi un par to, kā viņa vēlas, lai viņu uzrunājas. Vienkārši pastāstu jums par uh, detalizētu izpēti attiecībā uz šo jautājumu, un jūsu ziņā būs izlēmt par to, kā dēvēt Reilijas kundzi, kā viņu uzrunāt. Es ceru, ka jūs izvairīsieties no tā, kas ir noticis Atlantijas okeāna otrā pusē, kur eh, no vārda ombuds vai tiesības sargs jau ir eh, izveidots eh, darbības vārds Es gribētu vēlreiz jums visiem pateikties par eh, šiem desmit gadiem. Paldies par visiem slavas vārdiem. Paldies! Atbalstiet Aurēlijas kundzi, atbalstiet Maconī kundzi, atbalstiet visus, kurus ir jāatbalsta, lai viņi varētu palīdzēt pilsoņiem. Paldies! Herzlichen. Lielas paldies, saka priekšsādātājs ombudam. Tālāk došu vārdu Salavrakas kungam, kas ir referents, viņam lūk divas minūtes noslēguma vārdiem. Nu, līdz šim jāsaka, esmu bijis varbūt netik strikts attiecībā uz uzstāšanās laiku, bet nu turpmāk, ņemot vairāk mums jāpaspēj paveikt darbs, mums būs, diemžēl tas nepatiecīgais pienākums jums arī izslēgt mikrofonu un uzstāt uz ļoti precīzu laiku ievērošanu. Lūdzu, referentkungs. Paldies! Paldies, priekšādātāji. Šī rīta debatas, domāju, ka ļauj man ļoti vienkārši nonākt pie kopsavilkuma. Eiropas parlaments, nu tā, lieliem, lielā tādā kopsavilkumā runājot, ir vienkārši ārkārtīgi pateicīgs ombudam par paveikto darbu. ombuda iestāde un institūcija kā tāda nav e, juridiski pēc savu raksturu. Tā ir administratīva iestāde, un tāpēc, protams, situācija vēl vairāk sarežģās. Jo jebkāda veida lēmumu, ko pieņem ombuds, nebūt nav juridiski saistoši. Nē, tie tālāk ir jāīstenā, tie netiek nevienam uzspiest. Un ombudu pieņemtie lēmumi līdz ar to veidot tālāku procedūru, kas ir mm, jārespektē, un šie lēmumi tikuši respektēti tieši ombudu personības dēļ. Šīs iestādes pakalpojumu izmantotāji pilsoņi vēlas izmantot šo iestādi, dzīvot labos, ap, labās, labklājīgi, labu, labklājīgu dzīvi, kur viņa tiesības tiek ievērotas, un mēs nevaram šīs tiesības viņiem liekt. Tāpēc es domāju, ka ļoti pareizi, ka jūs uz vienlīdzīgiem pamatiem pilsoņus esat arī uzrunājis. Es uzskatu, ka nereti aizbildinamies ar, ka, ar dažāda veida kļūdām pārvaldē tad, kad kaut kāds process ir vienkārši greizs Un krīzes laikā ļoti bieži to esam novērojuši. Tā tas notiek visā pasaulē. Un tāpēc mums jābūt ļoti piesardzīgiem. Jo taisnīgumu pilsoņiem varam nodrošināt, un mums to vajag nodrošināt, jo viņi ar vien vairāk to pieprasa. Nereti tiek ierobežotas pamatiesības tieši krīzes rezultātā, kā jau komisāra teica. To ārkārtīgi svarīgi atcerēties. Un gribu teikt paldies arī visiem, visām politiskajām grupām par to atbalstu, ko viņi pauda manam ziņojumam. Paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to debats par šo darba kārtības punktu ir noslēgušās un balsojums par savu rakos kungu ziņojumu notiks pulkstens 12. Nākamais darba kārtības punkts ir Tomasa Hendela ziņojums.